Lūdzu, Salāto kungs. Chiedo scusa, Presidente. Atvainojiet, priekšsēdētājas kundze, eh, es eh, būtu gribējis, ja priekšsēdētāja Kronbergeres eh, kundze būtu devusi, būtu izteikusies arī, lai atbrīvotu Irākas ķilniekus. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad mums ir vēl viens iesniegums, lūdzu tā, bet nav iesnieguma autora mūsu vidū, tāpēc es turpināšu ar paziņojumu saskaņā ar 216. panta 4. daļu. Nav bijis nekāda pieteikuma.